ar enerģiju un energoavotu attīstību ir jābūt runai arī par šajos ziņojumos minētajiem aspektiem. Paldies! Un tagad uh, Dārtmus lūdzu. Dārtmuts grāfs Vilja.